Uh, so good morning, everybody. Uh... Labrīt. Vai kolēģi varētu apsēsties savās vietās un uh, sākt mūsu šīs dienas sanāksmes otro kārtu? Iekšējā tirgus un patērētājas tādzības komiteja šodien tieks vēlējos mūsu vidū sveikt apmeklētājus pie mums ir ieradušies apmeklētāji no Turcijas konkurētspējas iestādēm, un viņi piedalās Eiropas koledžas apmācību programmā. Un viņi, protams, vēlas iepazīties arī ar Eiropas Savienības konkurētspējas politiku, un mēs jūs sirsnīgi sveicam šajā zālē. Mēs šodien nerunāsim par konkurētspējas likumdošanu tā ļoti padziļināti, bet domāju, ka jūs noteikti varēsiet eh, uzzināt daudz kā interesantu šodien. Un Bazū runā, kungs runās par likumdošanas. Eh, Eiropas Savienības likumdošanas piemērošanas uzraudzību 11.00 būs īpašā prezentācija, kur jūs tiksiet iepazīstināti uh, ar pētījumiem par to, kā reklāma ietekmē patērētāju rīcību. Es Žuvāna kungs uh, ir veicis šo darbu, veicis šo pētījumu, un prezentācija sāksies apmēram 11. Pirms dot vārdu Bizūkungam, es uh, vēlējos pateikt, ka mums šorīt bija uh, Eh, koordinātoru sanāksmi, mēs runājām par vairākiem eh, strateģiskiem aspektiem. Vēlējos jūs informēt par to, ka nākamā eh, sanāksme notiks 2. septembrī, 4. dienā, sāksies 10.00 un Mēs uzklausīsim Rūles kundzes prezentāciju par budžetu un kampusa kungs uh, izteiksies uh, Eh, arī par šiem jautājumiem, par, par budžetāriem jautājumiem, un pēc tam būs īpaša sanāksme slēgtām durvīm par patērētāju tiesībām, kas sāksies uzreiz pēc komitejas sanāksmēm. Un tagad mēs eh, paudīsim savu viedokli par 26. igadējo ziņojumu par eh, Eiropas likumdošanas ievērošanas uzraudzību. Bizē kungs mūs ar to iepazīstinās. Uh, Un pēc tam es uzklausīšu citu grupu pārstāvju izteikums, uzklausīšu arī ēnu referentus, un pirmajam došu vārdam Bizoja kungam, mūsu referentam šķiet Raptī kundze arī ir zālē, Rūlas kundze arī redzu, un citus referentus šeit īsti nemana. Nu, bet skatīsimies, varbūt viņi vēl ieradīsies, varbūt kāds cits vēl vēlēsies izteikties. Kristiāna Bizu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. 26. ikgadējas ziņojums par Eiropas Savienības likumdošanas piemērošanu, protams, mūs ļoti daudz interesē, jo esam pieredzējuši daudz problēmu tieši tādēļ, ka Eiropas Savienības likumdošana netiek pietiekami labi iedzīvināta Eiropas Savienības dalībvalsts likumdošanā. Tas nav pašmērķis, mums ir jāsaprot ka dalību valstīm ir uh, jāizmanto tās privilēģijas, kas rodas izmantojot Eiropas Savienības likumdošanu. Tad, kad mēs runājam par vienotā tirgus uh, pārskatīšanu, Mario Manti kungs norādīja, ka ir jāspēcina Eiropas Savienības likumdošana, lai varētu nodrošināt tādu ļoti labu iekšējā tirgus funkcionēšanu. Mums ir jāsaprot, ka ir jāuzlabo Eiropas Savienības likuma transponēšana. Es savā atzinuma projektā par to jau esmu runājis un īstenībā ļoti daudz iedvesmas esmu guvis no profesora Mario Monti ziņojuma. Uh, Es, eh, protams, nevarēju sagatavot ļoti biezu tādu apjomīgu ziņojumu, bet es smelšos iedvesmu un ierosinājums no kolēģi sagatavotiem grozījumiem, tātad no ēnu referentu un citu kolēģi sagatavotiem grozījumiem. Protams, man ir jāpiemin arī tas progress, kas līdz šim ir sasniegts. Uh, ir uh, samazinājušās pārkāpuma procedūras, uh, ņemot vērā to, ka valsts pietiekami labi netransponē visus eh, mehānismus. Uh, Protams, mums ir jāsaprot, ka dalību valstīm uh, ir jātransponē mazāk direktīvu nekā 2007. gadā. Neskatoties uz to, ka ir spērti soļi uz priekšu, pastāv vairākas grūtības, piemēram, pakalpojumu jomā. Mēs par to esam ļoti daudz diskutējuši, runājām par pakalpojumu direktīvas īstenošanu. Tālāk eh, ir arī problēmas uh, runājot par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, valsts iepirkums un Ir arī nopietni likumdošanas akti, ko ir pieņēmušas Eiropas Savienības institūcijas, un šie akti nav pilnībā pārņemti un īstenot dalību valstu likumos. Es eh, vēlētos, lai dalība valstis tomēr to uztvērtu daudz optimistiskāk, lai tās pret likumu pārņemšanu attiektos nopietnāk, jo tas ir patiešām būtisks process. Uh, Mums vajadzētu ņemt vērā to, ja dalību valstis attiecīgajā termiņā netransponēs šo likumu došanu, tas īstenībā aizkavēs patērētājs, jo viņi nevarēs pilnībā uh, baudīt savas tiesības, kas viņiem pienākas. Protams, es nevēlos tikai vainot dalību valstis, tās nav vienīgās atbildīgās. Mums visiem ir jāapņemās uzlabot situāciju, panākt tās uzlabojumu. Eiropas Savienības institūcijām vajadzētu pieņemt labāku likumdošanu un ir jāparūpējas par akurātu likumu piemērošanu dalību valstu līmenī. Mēs vēlamies vērsties pret neakurātu, nepareizu un uh, novēlotu īstenošanu. Mums ir jāveicina ciešāka sadarbības starp Eiropas parlamentu un dalību valstu parlamentiem un ir pilnībā jāievēro Lisabonas līgumā noteiktās normas. Šo rudenu e, mēs prezentēsim jaunu ziņojumu. Es ceru, ka kopīgi ar Eiropas komi komisiju un padomi mēs varēsim uzlabot pašreizējo lietu stāvokli un eh, varēsim diskutēt par šīm grūtībām, varēsim tās pārspriest ar Nacionālo parlamentu deputātiem. Un visbeidzot vēlējos norādīt, cik nozīmīgi ir eh, Uh, uzlabot uh, iekšējā tirgus darbības vadlīnijas, mums ir uh, jāpievērš Solvit, Your Europe portāla dziļākā izstrādēja pilsoņu iniciatīvām un citiem līdzīga veida projektiem. Mums, protams, ir jāsaprot, ka pilsoņiem ir pilnībā jābauda savas tiesības un ir jābūt iespējai par tām arī cīnīties, ja tas ir nepieciešams. Tie ir daži aspekti, ar kuriem es vēlējos jūs iepazīstināt tieši šodien. Tagad es ļoti labprāt uzklausītu kolēģi izteikums par šiem jautājumiem. Uh, Programma to be voted on 13 of September. Atzinumu mēs prezentēsim 13. septembrī, tādēļ ēnu referentiem es uh, piedāvātu tikties šo pēcpusdienu, lai mēs savā starpā varētu apspriesties par visām detaļām, kas vēl nav izklāstītas. Vēlēs pateikties Roseto kungam no mūsu komitejas sekretariāta par veikto darbu. Un patiešām ar lielu nepacietību gaidīšu manu kolēģi izteikums, galvenokārt um, ēnu referentu izteikums. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Thank you very much. Paldies. Paldies Bizuī kungam. Kurš vēlas runāt? Jūs esat ēnu referents, vai jūs vēlaties par to izteikties? Raptīgi kundze ir ēnu referenta no sociāla demokrāta grupas, viņa izteiksies pirmā, pēc tam runās Triskovska kungs, Rūs kundze un Maier kungs. Vai vēl kāds no kolēģiem vēlētos izteikties? Rapti kundze pirmā. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ε, θέλω να ευχαριστήσω το... Godātīnām un kungi vēlos pateikties Busā kungām par viņu paveikto darbu. Es cieši arī sekoju viņu veiktajiem darbam, arī darbā pie iepriekšējiem ziņojumiem. Mums, mums ļoti palīdz šī apjomīgā dokumentācija, un tas, ar ko viņš ir nācis klajā um, brīdi atpakaļ, ir ļoti labs, pats, ļoti labs diskusija pamats. Ir vairākas lietas, uz kurām vēlos norādīt. Mehānismi, lai kontrolētu panāktu Eiropas Savienības tiesību piemērošanu, tiesību akti, kuri ir piemēroti eh, korekta attiecībā uz pakalpojumu arī savstarpējo novērtēšanas mehānismu. Šīs tiesība akti ir jāizmēģina un tad ir jārauga, kādā veidā un vai ir nepieciešams strādāt ar šiem mehānismiem jautājumu par to, vai būtu nepieciešams izvērtējums šiem esošajiem mehānismiem. Šīs izvērtējums ir ļoti svarīgs, jo tas nodrošinās to, ka šī izvērtējuma nav vienkārši teorētiski, bet ka tie nāks par labu pilsoņiem. Mums ir jāuzlabo efektivitāte, tas ir galvenais mērķis, un nevis radīt lielāku birokrātiju. kas vienmēr noved pie um, darba palielināšanas attiecībā uz mehānismiem, kuri jau ir snieguši pozitīvus rezultātus Eiropas Savienības pilotu projektu. Mums ir jāraugās, kādi ir šie mehānismi, kā tie darbojas dalība valstīs, sinerģijas starp nacionālajām ministrijām un administrācijām, nacionālajā un arī vietējā līmenī ir ļoti svarīga lieta. Vēl viena svarīga lieta ir noteikti. Um, izveidot tādus patērētāju pilsoņu mehānismus, lai varētu apkopot arī sūdzības, lai šis būtu tāds demokrātisks pasākums, kurš uzsvērtu kohēziju, kopienas kohēziju, vienotību, kas norādīts to, ka Eiropas Savienība ir pilsoņu pusē. Jo mēs uh, lūdzam, lai tik tiktu arī uzliktas sankcijas visiem tiem, kuri liedz iekšējā tirgus glūdu funkcionēšanu. Nevajadzētu arī um, uh, kavēties izmantot šos pārkājumu procedūras, kur tas ir nepieciešams. Es varu runāt kā sociālisti, bet esmu arī grī, no Grieķijas, un Grieķija ir tā valsts, kura nav veikusi ļoti lielu progresu šajā uh, Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanas jomā. Jūs saprotat, ka arī man šis jautājums ir aktuāls. Vēlos tiešām uzsvērt to, ka mums nevajadzētu kavēties ar uh, sankciju un sodu uzlikšanu, kur notiek pārkāpumi. Eiropas parlaments tam ir un arī viņš var uzlikt lielāku spiedienu uz komisiju, lai varētu izsekot uh, Eiropas Savienības tiesību aktu īstenošanas procesu dalību valstīs un, ar, ar, un arī noteikt sankcijas nepieciešamības gadījumā. Es tagad nerunāšu par grozījumiem. Ir daži ļoti interesanti grozījumi, labi grozījumi. Man arī būtu ieteikumi, bet varbūt labāk lieta būtu runāt par to piecos, kā tas ir iecerēts lai mēs tādēļ varētu sagatavoties septembra sanāksmē. Tātad nevis 5, bet 5. septembrī. Paldies priekšsēdētāji. Um... Paldies, Triskovska kungs, lūdzu. First, first let me uh, apologize for coming late, but. Vispirms es vēlētos atvainoties, ka ierados drusku vēlāk, bet es esmu uh, EPP grupas koordinatoru vietnieks e, Konstitucionālo lietu komitejā, un mēs tikāmies ar Beļģijas prezidentūras pārstāvi. Vispirms vēlētos apsveikt Busoju kungu un ēnu referents ar lielisko darbu, ar lielisko pamatojumu. Protams, ka mēs varam slavināt šo atzinumu ideju, jo tajā runa iet par ļoti svarīgām lietām. Runa iet gan par Eiropas kopienas likumu transponēšanu, gan piemērošanu, un tas mūsu komiteja ir svarīgi. Tas ir bijis būtiski arī tādās tēmās kā Eiropas eh, likumu īstenošanas un Eiropas starpinstitucionālā dialoga mehāniku. Varbūt vienīgā problēma, kas manām acīm parādās, ir tāda, ka vairāki grozījumi gala beigās, manuprāt, ir pārāk sīkumaini, īpaši runājot par valsts iepirkumu. Jo beigu galā mūsu komiteja ir atbildīga varbūt par tādām samērā pretrunīgām tēmām, ja, teiksim, pati valsts iepirkuma procedūra ir samērā pretrunīga un arī runājot par kvalifikācijām. Uh, šiem iepirkumiem var būt zināmas pretrunas. Ir grozījumi, kas ir labi, un tomēr ir tādi grozījumi, kuros varbūt tiek pārāk izsvērts un izvērtīts šis priekšlikums, un es nedomāju, ka mums vajadzētu pie tā strādāt. Tas ir mans vienīgais varbūt jautājums vai komentārs. Protams, ka tiekoties mēs par to varam padziļināt runāt, un lielākajā daļā gadījumu jūs iesniegtie grozījumi, protams, ved pareizajā virzienā. Tas nāks par labu šī atzinuma sagatavošanai, tas nāks par labu mūsu komitejas balss sadzirdēšanai, un tas e, tiešām stiprinās un uzlabos Eiropas Savienības likums. Paldies! Mrs. Rūlers, Rūlers kundze. Paldies, vēlējos pateikties referentam. Ziņojums ir patiesi izdevies. Un es vēlējos pateikt, eh, ko viņš ir teicis trešajā jautājumā par atbilstības tabulām, bet eh, kāda tad būs kritērija un mērauklis, jo padome nevēlas runāt par šādām tabulām. Tādēļ trešais punkts ir ļoti būtisks. Mūsu grupa to atbalsta ar visām četrām. Par piekto man ir e, vairākas piezīmes. E, proti par efektīvāks piemērināšanas nodrošināšanu, bet mēs jau esam saņēmuši pirmos ziņojumus, ka tas varētu novest pie lielāka birokrātiskā sloga. Ir jānovelk pareizās robežas vai, piemēram, eh, ja eh, ir eh, kaut kādas izmaiņas eh, kapsētās, kapsētu kārtībā, kapsētu pārvaldībā vai arī attiecībā uz ielu apgaismojumu, vai tiešām par to ir jāziņo ES par katru sīkumu, par katrām sīkākajām izmaiņām, eh, tas varētu novest patiešām pie pārlieku lielām barjerām. Uh, Es uzskatu, ka mums e, varbūt piekto vajadzētu atstāt pašreizējā redakcijā, bet vajadzētu norādīt, ka ir jābūt arī veselēm saprātam. Tā tad ir jānovēl konkrēts robežas, lai nebūtu pārāk liels sloks uz dalībvalstu pleciem. Un ir e, jāsaprot, ka mēs vēlamies sasniegt to, ko mēs vēlamies sasniegt. Uh, Eh, astotais eh, punkts par eh, parlamentu lomas spēcināšanu. Mums vajadzētu arī uzsvērt, cik lielu lomu spēlē mūsu komiteja tiesību īstenošanā. Nezinu, vai visas komitejas dara tieši to pašu, tādēļ mums to vēl vajadzētu akcentēt. Mēs to izdarījām arī attiecībā uz kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu, valsts iepirkumu, to mēs darījām arī attiecībā uz pakalpojumu direktīvu. Tas ir tik svarīgi arī tādēļ, ka E, citreiz problēmas ir saistīts arī ar pašu likumdošanu, ja rodas problēmas transponēšanas gaitā. Un vēl es labprāt vēlējos e, arī mudināt komisiju pirms eh, pārkāpuma procedūras uzsākšanas eh, padomāt, vai varbūt vajadzētu izmantot kaut kādus atbalsta instrumentus. Citreiz eh, nav pietiekami daudz vadlīniju, un ja mēs jau no paša sākuma sāksim šo um, pārkāpuma procedūru, mēs īstenībā panāksim pretējo, nevis to, ko mēs vēlamies sasniegt. Aierkungs, uh, lūdzu. Jā, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es uzskatu, ka mūsu referents ir patiešām šeit piedāvājis daudzus vērtīgus domgraudus. Es vēlējos runāt par Eiropas tiesību īstenošanu. Ja mēs runājam par to, ka dalību valstīm ir jāinformē pilsoņi, tās ir saistības. Īstenībā tas ir ļoti sarežģīts jautājums. Tātad viens aspekts mazo sūdzību regula. Uh, ja ir sūdzības, kas nepārsniec 2000 eiro, šeit jau ir ieviest konkrēta Eiropas procedūra, bet to neviens nepazīst, ne tiesneši, lai gan tiesnešiem ir jāizpilda veidlapas saskaņā ar mūsu pieņemtajām tiesībām. Šādu likumu nepazīst arī advokāti. Uh, Un jāņem vērā, ka to var izmantot ļoti labi, to var izmantot, lai varētu aizsargāt pasažieru tiesības, ko esam pieņēmuši šajā komitejā. Ir, piemēram, tad, kad bija vulkāna pelnu mākonis, ļoti daudzi lidojumi tika svītrot un pasažieri no tā cieta. Un šeit šādu procedūru ļoti veiksmīgi varēja izmantot un Vācija vēlas to pieņemt. Mēs vēlamies uh, pie, piedzīt šo naudu no kādas Holandas aviolīnijas, bet uh, kolēģis saka, nē, es to nevaru darīt, jo tas ir jādara holandiešiem, bet holandietis apgalvo, ka īstenībā tas maksā pārāk daudz, tas uh, visa procedūra maksā tikpat daudz, eh, cik varētu būt iespējamais pasažieru ieguvums. Tādēļ mēs izstrādājam konkrēti Eiropas procedūru. Un, piemēram, eh, šai avio sabiedrībai ir arī filiāli Vācijā. Un tiesnesis var pārstāvēt klientu eh, tiesā un iespējams, ka klients uzvar. Tātad mēs eh, runājam par procedūrālām tiesībām, ko ir iespējams izmantot, bet pilsoņi nav pietiekami labi informēti par savām tiesībām, un viņš šāds instruments neizmanto pietiekami bieži. Ja mēs vēlamies šādu procedūru izmantot visās 27 dalībvalstīs, mums ir arī jāveic zināms spiediens uz komisiju, un arī e, dalībvalstīm ir jāinformē patērētāji. Tātad avio pasažieru tiesības, jā, tas e, ir likumdošanas akts, kas ir pieņemts, bet pasažieri varbūt e, pietiekami bieži bieži nebauda savas privilēģijas. Un katrā ziņā paldies referentam. Uh, thank you very much. Um, perhaps... Eh, paldies. Dažs komentāri no manas puses, jo tagad uh, nu, referenta nav šeit klāt. Pirmkārt, manuprāt, šai komitē ir ļoti svarīgi ir tas, ka pirmā, e, šī pirmā reize, kad esam nākuši klajā ar e, šādu um, ziņojumu par kopienas tiesību aktiem, tas ir ļoti svarīgi, jo pakalpojumu direktīvas aspekti ir specifiski minēti arī kā um, daļa no pētījuma komisijas darbā, un arī te mēs par to runājam ļoti skaidri, un arī referents uh, ļoti pareizi atsauc arī uz detalizētiem punktiem. Uh, Šeit ir tiešām uh, pamatā apjomīgi pētījumi arī par šo jautājumu. Un arī šī uzraudzības instrumenti ir minēti ļoti skaidri, un tas ir labi. Viena lieta, kas izriet arī no iepriekšējām diskusijām par uh, šo iekšējā tirgus uzraudzību, ir tas, ka, uh, tas, ka trūks šīs transponēšanas ir eh, noteikti visai mazos apjomos. Par to liecina statistika. Skai, svarīgākais ir tas, ko minēja arī Meierkungs, kāda ir likumdošanas reālā ieteikme uz vietas. Jo dalība valsts jau, protams, var transponēt likumdošanu, paziņot, ka tā ir visu likumdošana, bet ja neviens to nezina, uh, Un ja likumdošana nepiemēro pilsoņu ikdienas dzīvē, tad nezinu, vai esam ko daudz ar to sasnieguši. Un līdz ar to ar šo atšķirību starp formalizēto ziņošanu un praktisko piemērošanu, tas ir diskusija centrs, kas ir arī šī priekšlikuma kodols. Tādēļ es uzskatu, ka Arī šeit pārskats ir ļoti svarīgs, jo tādēļ dalībās var arī savā starpā runāt par šiem jautājumiem, jo transponēšanas ietekme. Tas ir jāveic uh, ierēģiem savās dalībvalstīs, un uh, arī komisijai tur ir spēlējama loma praktiskā pieredze, attiecībā uz operējušiem kontaktpunktiem, par informācijas sniegšanu pilsoņiem, īstenošanas mehānismi, uh, īstenošanas iestādes ir tāds, ir izveidots. Viss šīs lietas ir tādas, kur mums būtu vairāk jāveicina šis peer review, savstarpējā pārskats un arī parlamenta darbs, kur arī mēs esam bijuši um, vadošie, un arī to varētu minēt ziņojumā, referent kungs. Pa, zin, vairāk parlamentāriešu nacionālajā līmenī, viņi ir vairāk jāiesaista transponēšanas procesā, jo tas ir ļoti svarīgs politiskais elements. Uh, Jums ir parlamentārā tikšanās par pakalpojumu direktīvu. Parlamenti, katrā dalībvalstī nemaz to neatbalstīja tik ļoti daži parlamentārieši nosacīja, ka viņi nav vispār eh, korekti iesaistīti eh, attiecībā uz pakalpojumu direktīvas transponēšanu. Viņi nepiedalās šajās diskusijās un eh, šis ir ļoti svarīgs arī pasākums, ko vajadzētu arī minēt. Liels paldies par jūsu veikto darbu. Es nezinu, vai šeit ir kāds no komisijas, kurš vēlētos izteikties. Komisija ir pārstāvēta, bet cim jūs viens nerunās. Referentu kungs vēlties apkopot diskusijas un, un apstiprināt galda darba grafiku, lūdzu. Uh, mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Uh, le mulțumesc și raportorilor din umbră pentru uh, aprecierile pe care le-au făcut la adres. Paldies sēnu referentiem par uh, to, um, ko viņi sacīja attiecībā uz šo priekšlikumu un uh, šo atzinuma projektu. Protams, vēl ir jāuzlabo daudz lietas. Um, ir ļoti daudz. Daudz minētie punkti Dažas izmaiņas jūs varat ieviest e, grozījumu veidā, citas izmaiņas arī nosūtīt cēnu referentiem. Varu piekrīst rāptī kundzes sacītajam. Mums nebūtu obligāti jāiestājas par sankcijām. kas būtu vērsts pret tiem, kas veic pārkāpumus. Un jā, mums būtu jāatrod tāds neitrāls formulējums par dažiem jautājumiem. Es neesmu sagatavojis ziņojumus un atzinums par daudz jautājumiem, bet ikreiz, kad es to darīju, tad komiteja ir vienprātīgi mani atbalstījusi, un es vien darīšu visu, lai varētu sasniegt visiem pieņem kompromisu. Mans personīgais viedoklis būtu tāds, ka mums vajadzētu vairāk regulu un mazāk direktīvu Eiropas Savienības tiesību aktos. Es zinu, ka e, šim iedoklim nepiekrīt visi kolēģi. Šī iemesla dēļ es to neiekļāvu atzinumā vai kādos no grozījumiem. Jo es vēlētos, lai man varētu atbalstīt visas politiskās grupas, var pilnībā piekrīst arī Rūlas kundzes sacītajiem. Ir diezgan daudz problēmas Un tad ir uz to, kā mēs sākotnēji balsojam par direktīvu, un tad mums ir jāveic nepieciešamais darbs, lai mūsu darbs būtu būt pēc iespējas precīzāks, lai nebūtu nekādas vieglas trans, eh, interpretācijas pašiem tiesību aktiem. Tas pats attiec arī uz šīm atbilstības tabulām. Vēl viens jautājums. Jā. Ja Mums ir nepieciešams arī iekļaut atsauci uz transponēto tiesību aktu praktisko ieteikumu, kā teica Maier kungs. Šī informācija ir absolūti fundamentāla likumdošanai, kuru mēs vēlamies īstenot un ieviest. Pat ja šī likumdošana ir pieejama, tad eh, pilsoņi bieži vien par to nav vispār lietas kursā. Lielas paldies visiem! Kā jūs zināt, tad balsojums notiks 13. septembrī, pulksten 16. Un tad mēs arī iepazīsimies ar grozījumiem un balsosim komitejā. Paldies! Uh, thank you very much indeed. Paldies, paldies uh, Busoja kungam. Un uh, tiešām tas ir ārkārtīgi nozīmīgs likumdošanas priekšlikums un es esmu pārliecināts, ka mums izdosies aizstāvēt mūsu iesniegtos grozījumus juridisko lietu komitejā. Šeit jau viens no deputātiem pieminēja, kurš darbojas arī juridisko lietu komitejā, ka jā, mums ir jāmēģina sadarboties. Tā tad šorīt no rīta Mēs eh, runājam arī par Žuvā kunga ziņojumu. Tas ir astoties darba kārtības punkts. Tas ir pašiniciatīvas ziņojums, ar ko nāca klajā mūsu komiteja. Runa iet par reklāmas ietekmi uz patērētājiem un to rīcību. Es uzskatu, ka pašiniciatīvas ziņojumi jebkurā no komitejām ir viens no tiem politiskajiem instrumentiem, kuri ļauj mums izgaismot tos jautājumus, kurus vēlamies. Tāpēc mums ir iespējams pašiniciatīvas ziņojumiem klāt pielikt arī ekspertu viedokli un pētījumus. Es uzskatu, ka šo instrumentu pašiniciatīvas ziņojumu Eiropas parlamentam vajag izmantot lielākā apmērā. Un, kā jau pierādīja šā rīta diskusijas, vai tās pierādīs, mēs to esam izmantojuši. Žuvāku kungs ir sagatavojis pašiniciatīvas ziņojumu, rudenī mēs par to balsosim. Uh, Un tagad mēs uzklausīsim divu pētījumu pārskatu. Jūs esat saņēmuši šo pētījumu apkopojumu izprintētā formā. Tie ir divi pētījumi par to, kā reklāma iedarbojās gan internetā, gan arī citās vietnēs. Mēs esam atbildīgā komiteja par negodīgas komercprakses novēršanu un arī šīs direktīvas sagatavošanā. Tātad es vēlējos tikai pajautāt, vai referents vēlētos kaut ko teikt, Žuvēna kungs, jūs vēlaties kaut ko pateikt par šiem pētījumiem? Nē. Jūs e, tātad no sākuma būs šo pētījumu prezentācijas un pēc tam jūs, Žuvēna kungs, runāsiet. Tagad es sveicu mūsu ekspertus, kuri sēž man pa kreisi, Tā ir Augenhofens kundze no Berlīnas universitātes. Jūs esat strādājusi ar Eiropas parlamentu jau iepriekš. Un mēs dzirdēsim arī jūsu, no jūsu kolēģiem zinātniekiem. Otrs ir profesors Hal Halbers no Amsterdams universitātes. Un Franks Alevelts, kurš ir uh, Civic konsultācija firmas, pilsoniskās konsultācija firmas pārstāvis. Es zinu, ka jums ir ļoti liela pieredze sagatavojot pētījums un analīzi arī citām komitejām. Līdz ar to man ir liels gods šodien sveikt jūs visus trīs. Jūs variet sekot slīdītēm līdz uz ekrāniem. Vispirms es došu vārdu Haugenhofers kundzei Lūdzu. Good morning. Thank you for inviting. Paldies, paldies, ka jūs esat šodien eh, ļāvuši man prezentēt divus pētījumus. Pirmais ir negodīgas komercprakses izmantošana dažā, ar dažādu instrumentu palīdzību, un otrais ir arī e, negodīga reklāma internetā. Vispirms es jūs iepazīstināšu ar savas prezentācijas struktūru. Mēs izmantojām kā metodas gan anketas, gan intervijas, un anketas mēs izsūtījām ieinteresētajiem sešās dalību pusēs, dalību valstīs. Struktūra manai prezentācijai ir tāda. Vispirms mēs runāsim par UCPD izmantošanu, pēc tam es runāšu par uh, patreizējo status quo, kādas ir eh, problēmas un visbeidzot, kādi ir instrumenti un kādas ir institūcijas, kuras regulē reklāmu. Un pēc tam mēs galvenokārt runāsim par reklāmu internetā un tās negatīvajām pusēm. Runājot par UCPD, Šis akts tika pieņemts 2008, 2005. gada maijā. UCPD tika pieņemts 2005. gada maijā, un tam bija jābūt transponētam dalību valsts likumdošanā līdz 2007. gada jūnijam. Un tomēr ir dalību valstis, tajā skaitā apvienotā karalista Vācija un Somija, šīs direktīvas transponēšanā ir novēlošanās. UCPD mērķis ir pilnībā harmonizēt negodīgas komercprakses likums Eiropas Savienības dalību valstīs. Uh, Tajā skaitā negodīgā komercpraksē tiek ieskaitīta arī negodīga reklāma visās dalību valstīs. Tomēr tas šu, negodīga komercpraksa ietekmē daudzas uzņēmumus. Šajā definīcijā mēs uzskatām ir ārkārtīgi svarīgi izmantot UCPD paredzētos instrumentus Tomēr UCPD nerunā par eh, likumdošanā un tiesvedībā paredzētajiem instrumentiem, kas varētu tikt pievē, piemēroti pret uzņēmumiem. Gan eh, valsts publiskajās partnerattiecībās, gan arī uzņēmumu un uzņēmumu likumos. Šobrīd dalību valstis izmanto tos noteikums, kas ir atrunāti UCPD, un dalību valstīm nav atļauts izmantot striktākus noteikumus. Un tomēr direktīvas aptvērums ir samērā ierobežots. Šobrīd eh, katrs atsevišķi, katrs atsevi, katra atsevišķa rīcība tiek izskatīta izvērtējot to saskaņā ar negodīgas komercprakses noteikumiem. UCPD runā gan par vispārēju raksturu klauzulām, gan par tā saucamajām specifiskajām klauzulām, un runiet arī par pirmo pielikumu, kas ir tā saucamais melnais saraksts. Tā saucamie specifiskās klauzulas, kurā runa iet par negodīgu uh, komercpraksi un agresīvu komercpraksi. Uh, un tā saucamajai vispārējai klauzulai tur runa iet par drošības tīklu. Runājot par pirmo pielikumu, tad eh, divi svarīgākie jautājumi par UCPD īstenošanu. Uz tiem ir jāatbild dalību valstīm. Viens no jautājumiem ir, kad piemērot šo direktīvu, un otrs kā. Ir dalība valstis, e, kuras UCPD ir iekļāvušas kodifikācijas procesā. Ir tādas, kuras to ir iekļāvušas e, patērētāju aizsardzības likumā, ir tādas, kuras to ir iekļāvušas civilu kodeksā, un ir tādas, kuras ir pilnībā nokopējušas UCPD un izveidojušas savu regulējumu. UCPD mēģina apkarot negodīgu komercpraksi. Ir tādas dalību valstis, kuras ir izvēlējušās piemērot UCPD tās mazākajā aptvērumā, un um, ir tādas, kuras ir izvēlējušās citu ceļu. Piemēram, Francijā UCPD tika iekļauts patērētāju aizsardzības likumā, taču likums par negodīgu reklāmu ir atvēlēts citam likumkopumam. Runājot par īstenošanu, tad paraudzīsimies, kāda ir negodīgas reklāmas situācija internetā. UCPD, kā tas ir atrunāts otrajā punktā, turā, tajā runa iet par negodīgu komercpraksi, kā jebkuru aktu, tajā skaitā arī reklāmu internetā, ja pārdevējs e, mēģina pārdot kādu produktu pircējam. Runājot par negodīgu reklāmu, par to runa iet gan sestajā, gan septītajā, gan arī piektajā pantos, un šeit definīcijas ir dažādas. Vēl bez tam tiek pieminētas 23 komercprakses, kuras ir patērētāju maldinošas, kuras var tikt izmantotas dažādos apstākļos. UCPD mēģina izvairīties no negodīgas komercprakses vai no patērētāju maldināšanas internetā, un tomēr Internets ir spiedis mums, mums piemērot dažādas tirgus tehnikas un aizsardzības pasākums. Tāpēc eh, mums ir jāmēģina ļoti aktīvi sekot līdzi visām interneta attīstības tendencēm. Redzēsim, vai UCPD būs pietiekami elastīga, lai mēģinātu cīnīties pret visām nākotnē iespējamām negodīgām komercpraksēm. Vēl bez tam vajadzētu uzsvērt, ka ir arī zināma specifika, jo patērētāja maldinošai reklāmai internetā ir jāatbilst zināmai, zināmām definīcijām. Piemēram, ja runa iet par vannas istabas aprīkojumu vai vannas istabas um, dažādiem līdzekļiem, tad, eh, prak, tad eh, reklāmai ir jābūt vienādai internetā, televīzijā un, piemēram, avīzēs. Varbūt varētu runāt par patērētāju maldinošu reklāmu internetā un sadalīt to trīs grupās. Šobrīd um, runājot par šo patērētāju maldinošo reklāmu internetā, ir tā saucamā slēptā reklāma, un eh, tomēr līdz ar šādas reklāmas palīdzību patērētājiem nav skaidrs, ka uz viņu iedarbojas reklāma. Vai arī, piemēram, produkti tiek piedāvāti dažādās interneta vietnēs, bet patērētājiem nav skaidrs, ka tā ir reklāma. Un tomēr dažādas aģentūras eh, aptaujās ir apgalvojušas, ka šāda veida slēpto reklāmu ir ļoti grūti pamanīt. Piemēram, pat ja produkts, kas tiek ielikts tādā vai citādā vietnē izskatās aizdomīgs no slēptās reklāmas viedokļa, to ir grūti pierādīt. Piemēram, Nīderlandes patērētāju aizsardzības aģentūra runāja par kurpēm, piemēram, caur sociālās saziņas tīkļi, tīkliem reklāmas devēja griezās pie jauniem cilvēkiem, kuriem tika piedāvāts konkrēts izskata modelis, Un, eh, protams, eh, piedāvājot konkrēto produktu, tika prasīta arī cena. Un tā ir slēptā reklāma vai, teiksim, eh, negodīga reklāma. Tas pats attiecās arī uz marķējumu un etiķējumu. Pirmā grupa sastāv no tāda etiķējuma, kurā tiek izmantots kvalitātes marķējums, kaut arī konkrētajam ražojumam tas nav atļauts. Otrajā grupā ietilpst tādi gadījumi vai tādi ražojumi, kurā ražotājs izmantoja datus, kuri jau ir novecojuši, proti, piemēram, eh, reklāmā tiek izmantoti dati, kuri jau ir novecojuši vai neatbilst patiesībai. Trešajā grupā reklāmu var sadalīt tādas, kur tiek apgalvots, ka konkrētais ražojums atbilst kvalitātes prasībām, līdz ar to tam ir zināms kvalitātes marķējums. Un tomēr pēc marķējuma prasībām marķējumam nav jāatbilst kvalitātes kritērijiem, bet konkrētiem tiesiskiem kritērijiem. Piemēram, ņemot vērā, ka produkts X ir ražots ņemot vērā konkrētus apstākļus un konkrētu auru, bet tas eh, tomēr gala beigās izrādās šajā marķējumā nevajadzīgs. Izskatās, ka lielākā daļa negodīgās reklāmas joprojām jo ir saistīta ar eh, atsauci uz nepareizu cenu. Un tomēr ir arī eh, atsauc uz nepareizu informāciju. Pirmajā grupā lielākajā ir visi tie gadījumi, kuros cena, kas ir norādīta internetā, ir maldinoša, jo šajā cenā nav iekļauts pilnīgi viss no patērētāja pieprasītais cenas apjoms. Pēc tam, kad patērētājs ir no, nopircis konkrēto ražojumu, no patērētāja tiek pieprasīts vēl kāds maksājums un vēl kāds. Uh, Vislabākais piemērs ir lētās aviolīnijas un konkrēti mobilo pakalpojumu piegādātāji, kuri papildus cenu uzliek tad, kad cilvēks sev ir nopircis konkrēto pakalpojumu. Otrais ir tā saucamie pakalpojumi, kuri internetā tiek piedāvāti kā bezmaksas. Šādu gadījumu ir ārkārtīgi daudz, un e, ideja ir viena un tā pati. Piemēram, kāda mūzikas eh, gabala nolāde, lejupielāde vai SMS nosūtīšana tiek apgalvota kā par brīvu, un tomēr, lai šādu pakalpojumu saņemtu, no patērētāja tiek prasīta papildus samaksa, e, papildus informācija. Un kad e, patērētājs ir sniedzis šo papildus informāciju un ar paroli ielogojies konkrētajā interneta vietnē, no viņa tiek prasīta maksa. Proti maksa tiek pieprasīta tikai pēc tam, kad patērētājs ir sniedzis konkrētu informāciju par sevi. Pie tam par to, ka šis pakalpojums ir par samaksu, ir ar ļoti maziem burtiņiem, gandrīz neievērojamā vietā. Ja patērētājs atsakās maksāt, Ar viņu sazinās konkrētās kompānijas jurists un e, apgalvo, ka ar tiesvedības palīdzību no viņa tiks pieprasīta samaksa. Un pēdējā maldinošās reklāmas grupa ir tā saucamie cenu salīdzinājumi. Arī cenu salīdzināšana var būt maldinoša, piemēram, piedāvātais lidojums par internetā piedāvāto viszemāko cenu vispār nekad nav bijis nopērkams, jo tādējādi tiek piesaistīti patērētāji, un e, patērētājiem nevienmēr ir skaidrs šāds biznesa modelis. Vēl bez tam, runājot par salīdzinošo cenu lapām, uh, Cenām ir jātiek salīdzinātām balstoties uz konkrētiem pierādījumiem un nevis no zila gaisa. Piemēram, cenas mobilajiem telefoniem ir patērētājiem jānorāda konkrētais piedāvājuma laiks līdz kuram datumam, un parasti tas netiek piedāvāts. Tagad parunāsim par eh, problēmām, kādas ir UCPD īstenošanai dzīvē. Intervētie apgalvoja, ka trūkst juridiskā pamata, kā piemērot UCPD. Šāds eh, tiesiskā nedrošība un tiesiskā nepārliecinātība nozīmē, ka nav konkrēta definīcija, ir vispārēji, vispārējas atsaucas, vispārēji terminējumi, un visbeidzot bija tādi aptaujātie, kur apgalvoja, ka UCPD nav pietiekami efektīvi, jo ir definīcijas, kuras nav pietiekami skaidrs. Vēl bez tam pirmajā pielikumā tiek runāts par agresīvu komercpraksi, bet vai ar to ir pietiekami? Septītajā direktīvas punktā arī nav skaidrs tās saturs, jeb vismaz teksta redakcija. Protams, ka direktīvai ir jābūt laikam atbilstošai, un e, nevienmēr direktīva var atbildēt uz visiem jautājumiem. Ir tādas prakses, kuras tiek uzskatītas par agresīvām, bet varbūt pēc patreizējās uh, patreizējās situācijas raugoties, e, praksa nemaz vairs nav agresīva, vai arī skatījums atšķirās no dalību valstu uz dalību valsti. Tātad, e, kā mēs varētu cīnīties pret šo juridisko neskaidrību? Eiropas komisijas vadlīnijas apgalvo, ka e, vai ka vadlīnijās vajadzētu apgalvot un izskatīt visas iespējamās definīcijas, un ir tādi tādas iesaistītās puses, kuri ir izveidojuši savus paskaidrojumus paši. Ir tādas dalību valstis, kuras definīcijas ir paskaidrot viņu pielietojumam, bet tās neatiecās uz visu ES. Protams, kā regulējošajām iestādēm un dalību valstu tiesām ir jābūt skaidram, kā tulkot konkrētos direktīvas pantus. Un tomēr šobrīd tiek sagatavota datu bāze, un tās uzraudzītājs ir Eiropas komisija, un no 2010. gada oktobra šī datu bāze būs pieejama visām iesaistītajām pusēm. Vēl bez tam ir nepieciešams vadlīnijas, kā interpretēt UCPD, jo adekvāta un visiem vienāda UCPD interpretācija ir nepieciešama, lai izvairītos no juridiskās neskaidrības. Pilnīgas harmonizācijas klauzula pieprasa, lai dalību valstis piemērotu dalību valstu likums UCPD standartiem un lai nebūtu standarta dažādība starp dalību valstīm. Tāpēc eh, īstenošanas process iekļauj ne tikai direktīvas īstenošanu, bet arī konkrēto dalību valstu likumu izmainīšana, ja tie neatbilst UCPD. Vēl ir jāizskata, vai visām dalību valstīm tas būs izdevies. Līdz šim Eiropas kopiena tiesa šobrīd ir uzsākusi tiesvedības procesu pret tām dalību valstīm, kurām nav izdevies dalību valstu likums piemērot UCPD. Šobrīd eh, tiesvedība ir uzsākta pret vienu valsti, un, eh, piemēram, ir tādi piedāvājumi, kurus nedrīkst piedāvāt dalību valsts interneta lapās, un šobrīd tiesa izskata, vai tas ir UCPD pārkāpums vai nē. Direktīva pieprasa pilnīgu harmonizāciju tikai tiem negodīgas komercprakses gadījumiem, kuri ir minēti pirmajā pielikumā. Visāda citāda veida komercprakse ir pieļaujama, ja tā atbilst vispārējām klauzulām. Ir tādas dalību valstis, kurās e, šādi nosacījumi eksistē un ir iekļauti dalību valstu likumos, un tomēr ir jāņem vērā, ka pilnīgas harmonizācijas standarti, kā jau teicu, at attiecās tikai uz negodīgu komercpraksi. Runājot par iepriekš praksi, var parādīties problēmas, kas būs saistīts ar UCPD īstenošanu dažās dalību valstīs. Ir tādi noteikumi, kuri, piemēram, neļauj izmantot papildus bonusus um, preses izdevumos. Piemēram, Austrijas tiesa ir apgalvojusi, ka tādējādi viņi mēģina aizsargāt ne tikai patērētājus, bet mēģina aizsargāt arī mazos uz, uzņēmums, kur nodarbojas ar preses izdevumu izdošanu un tādējādi nodrošina preses daudzveidību. Šis gadījums bija no Austrijas, kā jau teicu. Un tomēr, aizsargājot patērētājus no negodīgas komercprakses, tas jau aizsargā arī uzņēmums, kuriem ir jādarbojas godīgi. Līdz ar to dalību valstīm nav pieļaujams izvirzīt pašām striktākus noteikumus. Tāpēc tiesa sprieda, ka Austrijas nolēmums ir pret direktīvas principiem. Un tomēr Austrijas likumdošanas sagatavotājam ir iespējams piemērot šādus nosacījumus biznes uz biznesu līgumos, Tā tad eh, biznes pret patērētāju to regulē direktīva, bet biznes uz biznesu līgumus regulē dalību valsts. Tātad, kā jau teicu, tā saucamais B uz C, biznes uz patērētāju to regulē direktīva. Trešajā punktā ir teikts, ka nedrīkst būt nekādu aizspriedumu kom, um, līguma tiesību izpildē. Kaut arī šeit eksistē zināma pretruna, ir vairāk, kur apgalvo, ka UCPD būs ietekme uz dalību valsts līgumtiesībām, īpaši runa iet par pirms līguma noslēgšanas tiesībām un pienākumiem. Tādējādi vienmēr ir tiesības informēt, ja e, kurš no līgumtiesību noteikumiem ir stājies spēkā. Ir jābūt kopīgam atsaucas punktam. Ja gadījumā informācijas prasības netiek īstenotas, un ja visas līgumslēdzēja puses netiek informētas, tad tām ir tiesības prasīt atalgojumu. Runājot par UCPD īstenošanu, 11. punktā eh, ļoti liela teikšana ir dalību valstīm. Tas nozīmē, ka dalību valstis joprojām var izvēlēties, kur transponēt UCPD vai civil likumā, vai līgumtiesībās, vai apkopojot abus elementus. Runājot par civilikumu, jautājums vairāk ir par to, vai patērētāji un konkurējošie uzņēmumi tiek adekvāti aizsargāti. Līdz ar to 11. UCPD punktā ir rakstīts, ka dalību valsts var izvēlēties individuāliem patērētājiem un individuāliem līgumslēdzējiem izvēlēties savus noteikumus. Piemēram, 74. pantā īrijas likumā patērētāju aizsardzībai, runa par UCPD izmantošana ir tāda, ka, aiz, ka e, patērētājam ir tiesības izvēlēties, e, griezties, kurā tiesā viņš vēlas. Tas pats attiecas arī uz Poliju. Tādējādi runājot par konkrētām tiesvedības sistīma, sistēmām un konkrētiem likumiem un kodeksiem, Dažādās dalību valstīs ir dažāda prakse. Runājot par dažādām eh, īstenošanas sistēmām, ir jābūt tiesiskajam pamatojumam sadarbībai starp visām uz eh, izvērtējošajām pusēm. Jebkurā gadījumā, regu, jebkurā gadījumā noteikumi ir izveidojuši labāku situāciju, un tomēr ir arī uh, grūtības. Ir tādi patērētāji, kuriem, ja tiesvedība ir jāved citā valstī, ir grūtības gan valodu, gan arī tiesvedības nepārzināšanas dēļ, ko panākt. Nākamais eh, maldinoša reklāma internetā izskatās, ka Viņi piedāvā, kāds internetā piedāvā pakalpojumu par brīvu, un tomēr par to beigās ir jāmaksā. Par to vairāk kārt ir ziņojuši Vācijas patērētāja aizsardzība. Tāpēc ir e, iespējams e, šīs divas sankcijas izmantot, un tomēr tās reālajā dzīvē pietiekami efektīvi nedarbojas jo ļoti bieži, piedāvājot negodīgu komercpraksi, internetā vienkārši pietiek ar lapas slēgšanu un atbildība neiestājās. Līdz ar to krimināla likums paredz adekvātus instrumentus izsekošanai, un tomēr tam ir nepieciešama konkrēta priekšnoteikumi, un līdz šim krimināla likums šajos gadījumos nav darbojies. Lai apturētu šādu veidu praksi, tiešām krimināla likumā var būt labāk risinājumi. Un visbeidzot par pašregulējumu. Desmitajā UCPD punktā runa iet par pašregulēšanu. Līdz ar to UCPD tiešām administratējošajām iestādēm un institūcijām ļauj izstrādāt pašām savus noteikumus. Līdz ar to, saskaņā ar UCPD, dalību valstīm ir tiesības pašām atregulēt, jeb novērst negodīgu komercpraksi. Līdz ar to ir nepieciešams izveidot kodaks, kodeksu maldinošām atsaucēm un reklāmai. Un tomēr otrajā apakšsadaļā dalību valstīm ir jāparedz UCPD tiesvedība un tiesvedības mehānismi, un ja tāda netiek paredzēta, tad tas ir jāiekļauj. Tas attiecās uz pilnīgi visām Eiropas Savienības dalību valstīm, kā arī uz Eiropas Savienības jumta organizāciju, kura apkopo visas regulējošās iestādes dalību valstīs. Runājot par pašregulējošajām Eh, iestādēm, kas uzrauga pašregulāciju, situācija atšķiras no valsts uz valsti. Runājot par reklāmu internetā, tad eh, pašregulējošie spēlētāji uz tiem attiecīgas komercprakses noteikumi. Līdz ar to reklāmdevējas pašregulētējošie spēlētāji ir saistīti tiem ir saistoši likumi, kas attiecās uz gaumi un godu. Līdz ar to maldinoša reklāma internetā, neskatoties uz dažādiem noteikumiem pašregulējošajās institūcijās, šai reklāmai ir jābūt adekvātai, un tai ir jāatbilst gaumes un goda idejai. Piemēram, īrijā tiek atrunāta maldinoša reklāma, un tomēr eksistē arī citi ierobežojumi, kuri ir jāizskata. Apvienotajā karalistē šis pašregulācijas kodeks, piemēram, neatiecās uz reklāmu e, mazajiem uzņēmumiem, kuri nodarbina tikai vienu personu. Es uzskatu, ka pašregula, pašregulācijai ir jābūt atrunātāji internetā. Ir tādas pašregulētējošās organizācijas, kuras ir vienojušās par sekojošo. Piemēram, 2008. gadā pašregulācijas aģentūra nopublicēja paraugu prakses dokumentu, kurā bija iekļauts vadlīnijas dalību valstu pašregulējošajām iestādēm, un tajā bija atrunāts, kas ir jādara tirgus pašregulējošajām iestādēm un kas ir jādara tirgus pašregulējošajām iestādēm komunikācijas iestādēm. Lai uzlabotu sadarbību starp pašregulējošajām iestādēm un īstenošanas iestādēm, vajag izveidot kopīgu sistēmu. Jo pašregulējošās iestādes var palīdzēt uzraudzīšanas un tiesību sargājošām iestādēm dalību valstīs, un tomēr arī tām ir jātiek uzraudzītām. Līdz ar to UCPD iekļautā negodīgās komercprakses kritēriju tabula izveido tikai minimumu, kas aizsargā patērētāju un palīdz patērētājiem saskatīt maldinošu reklāmu. Būtu ārkārtīgi būtiski, lai patērētājiem būtu par brīvu iespējams sūdzēties, un pie tam būtu iespējams to darīt arī anonīmi, ja viņi to vēlas. Un tad šajā procesā iesaistītos arī pašregulējošā iestāde. Pašregulējošai iestādē ir jābūt neatkarīgai no jau kāda veida iestādēm, un, piemēram, ja konkrētais uzņēmums atsakās sadarboties un eh, sniegt informāciju, tad pašregulējušai iestādē ir jābūt iespējai tālāk doties, piemēram, caur tiesvedības sistēmu un izsekot gadījumu tālāk. Tas attiecās arī uz Eiropas jumta organizāciju pašregulējošajām iestādēm, un šobrīd izskatās, ka šīs pašregulējošās iestādes tām ir visnepieciešamais aprīkojums un prakse, lai sadarbotos pāri robežai. Šobrīd ir dalība valsts, kurās pašregulējošās iestādes un to sadarbības tīkls labi darbojās, bet ir tādas, kurās par maldinošu reklāmu vēl pietiekama sadarbības nav. Runājot par UCPD direktīvas desmito punktu, ir svarīgi pieminēt, ka visiem, visām sūdzībām ir jātiek izskatītām un, ja nepieciešams, tālāk jāaizvirza uz tiesību sargājošo un tiesību sargājošo sistēmu izskatīšanu. Runājot par negodīgiem tirgotājiem, ir tādi, kuri nekad neparakstīsies zem godīgas komercprakses kodeksa. Līdz ar to ir nepieciešama striktāka e, tiesību sargājošo iestāžu uzraudzība, nekā to paredz tikai pašregulējošās iestādes. Vēl bez tam varbūt vajadzētu izveidot vienveidīgāku un vienkāršotāku negodīgās prakses kodeksu gan biznes uz biznesu situācijai, gan biznesu uz klientu. Tādējādi mums izdotos izvairīties no negodīgas komerces prakses, mēģinot sagatavot vadlīnijas. Paldies! Well, thank you very much indeed. Paldies! Paldies par ļoti apjomīgo prezentāciju un ziņojumu. <coughs> Un mums, protams, vajadzētu eh, šo ziņojumu aplūkot pareizajā kontekstā, ņemot vērā arī patērētāja eh, tiesība aizsardzības direktīvu, tur mēs runājam arī daudz par harmonizāciju. Jūs arī ļoti skaidri izgaismojāt daudzas citas problēmas, arī runājot par direktīvas aptvērumu un jūs runājat par eh, uzņēmumu darījumiem ar uzņēmumiem, uzņēmumu darījumiem ar patērētājiem un. Protams, mums ir arī tāda striktāka standarta runājot par uh, sadarbību starp uzņēmumiem, un patiešām tas mums uh, sniedz vielu pārdomām. Es domāju, pētījums ir veikts pat tiešām pareizajā brīdī, pateicoties arī Žuvenkunga darbam. Šķiet, tagad mēs varētu uzklausīt deputāti izteikums, un kolēģi varētu izteikties. Vai jūs varat izteikt, vai jūs vēlaties izteikt kādus komentārus, vai jums nav vispār ko piemetināt pie kundzes teiktā? Jautājumi. Labi, uzklausīsim jautājumus, un tad jūs varēsiet izteikties. Došu vārdu mūsu referentam, eh, paust dažus komentārus, un, protams, uh, Jūs varētu komentēt kundzes pētījumu un eh, pastāstīt arī par savu ziņojumu. Visi kolēģi, kas vēlasies izteikties eh, vai eh, izteikt piezīmes, varēs to darīt. Pirmais runās Žvēna kungs. Šķiet, ka Rūlas kundze kā ēna referenti vēlēsies izteikties. Stālers kundze arī. Un visi citi, kas vēlēsies. Žvēna kungs pirmais lūdzu. Paldies, priekšsētāji kungs. Vispirms pateicos par augsto darbu kvalitāti Tā kā šeit runa par ļoti kompleksu jautājumu, tad ļaujiet man koncentrēties uz trim jautājumiem, kurus vēlos jums uzdot. Vispirms attiecībā uz pašregulāciju. Jūs sakāt, ka pašregulācija eh, darbojas visās dalību valstīs, taču manā rīcībā esošā informācija varbūt tā ir kļūdaina, gribētu citēt jūsu viedokli. Ir par to, ka dažas dalība valstis vēl nav izveidojušas, piemēram, Kipra, Malta, Igaunija, Latvija, Dānija nav izveidojušas pašregulācijas institūcijas, organismus. Dānija to gatavo tagad veido šādas pašregulācijas institūcijas. Un tad vēl otrs jautājums attiecas ne tik daudz uz attiecībām par B2C, bet C2C. Tad, eh, kas tas ir? Internetā mēs novērojam, ka ievērojam pieaug ar internetu problēmām, bet tad pieaug diskusija apjoms par dažādiem jautājumiem. Mūsdienu sabiedrība ir pakļauta eh, bažām. Uh, ne tik daudz bažām, bet varbūt par dažādām um, baumām. Piemēram, gadā vakar bija par uh, uh, Perjē uzņēmumā, kurš ražo tātad gāzētu ūdeni. Un tas vi, viņiem radīja ārkārtīgi liels problēmas. Viņiem vajadzēja atsaukt uh, vairākus um, tātad, uh, tūkstošus, pat vairāk. Um, uh, pudeles, jo bija baumas par to, ka tur ir ārkārtīgi izteikts šajā ūdenī oglekļa garša, kas, protams, bija kļūdaini. Tad, tad, kā tad rīt cīnīties par šīm baumām? Piemēram, dod uz restorānu un es saku, pie jums ir ļoti negaršīgi un varbūt arī daži draugus pārliecina, lai viņi tā arī uh, teiktu, bet tā nav tāda antireklāme, bet tā ir. Uh, tāda negodīga cīņa pret uzņēmēju darbību un ko jūs par to domājat, un tad par šo negodīgo komercpraksi. Viens no elementiem, kurš, manuprāt, īpaši nedarbojas, ir attiecības starp valstīm. Ja es iesniedzu, piemēram, sūdzību pret kādu ražotāju un pārdevēju, kurš atrodas kādā citā valstī, tad situācija kļūst ļoti sarežģīta, jo man sūdzība tiks skatīta manā dalība valstī, nacionālā līmenī, pēc tam tā tiks nosūtīta administratīvai iestādē kādā citā dalība valstī, dalība valstī, kur ir cilvēks, kurš man pārdevis attiecīgo preci, un mēs zinām, ka tādējā tas ir īsti nedarbojas. Mēs zinām, ka pastāv šīs sadarbības uh, um, uh, regula 2004-2006. Mums acīm redzot, kā vienotais tirgus nav pietiekami vēl attīstījies, dzībā uz šādu sūdzību pārskatīšanu. Ko jūs par to domājat? Okay, thank you very much. Paldies! Rūlis kundze, vai jūs vēlēties kaut ko teikt? Turunens kundze. Un tad Stailers kundze. Uh, um, un Krācas Bildes kundze arī. Uh, thank you for the... Paldies, paldies uh, par prezentāciju. Tā man šķita ļoti saistoša, noderīga uh, turpmākajā darbā, un es arī ļoti uzmanīgi sekoju patērētāju tiesību direktīvas attīstībai. Tikai viens jautājums. 13. lapuse par pilnīgu harmonizāciju. Esmu dzirdējusi, ka tās augtais melnais saraksts ir radījis vairākas problēmas. Es nezinu, vai jūs varat mums sniegt kaut kādus piemērus. Man ir vismaz viens piemērs, ko var jums ilustrēt. Nu, tas ir noticis manā dzimtenē ir vairākus gadus jau aizniek, aizliegt atlaižu kuponi. E, Politiskās partijas teica, ka viņi vēlas šādu lēmumu pieņemt, bet mēs vēlamies no tā atteikties patērētāju vārdā. Un patiešām Dānijā ir viedokļu šķelšanās par šo jautājumu. Un, uh, Tas nav iekļauts melnajā sarakstā, līdz ar to mēs šo aizliegumu nevaram paturēt. Uh, Eh, ko jūs varētu par to teikt? Es nezinu, cik eh, lielā mērā jūs esat iepazinusies tieši ar valsts situāciju, bet būtu patiešām jauki kaut ko tādu dzirdēt. Paldies! Uh, thank you very much. Paldies! Stailers kundze, lūdzu. Um, thank you, Mr. Chairman. Paldies, uh, paldies uh, Augenhokers kundzei par prezentāciju. Un, protams, eh, dalību valstīs valda lielas atšķirības. Es domāju, mani eh, skotu vēlētāji tā tad. Ja nebūtu atlaižu kuponu, tad viņi būtu patiešām sašutuši. Un e, patiešām skotu deputātiem vajadzētu būt ārkārtīgi drosmīgiem, lai vispār kaut kāda tāda veida aizliegumu ieviestu. Ja mēs runājam par biznesu to biznesu, ja tas tiktu iekļauts šajā aptvērumā, tas noteikti arī atrisinātu, piemēram, jautājumu ar ceļvežu pārdošanu. Un, e, ja mēs runājam par e, C2C, tātad patērētāju patērētājiem. Patērētāji, Eh, tiek pārdotas preces, piemēram, internetā, eBay portālā, un cilvēki tur var tās iegādāties un tikpat viegli pārdot. Jāpadomā arī par šādiem aspektiem. Lielas paldies Augenhofers kundzei par prezentāciju. Tas mums sniedz patiešām daudz vielas pārdomām. Paldies! Paldies! Ja es pareizi atminos, tās diskusijas, kas notika par eh, negodīgas komercprakses direktīvu, mums šķita ka mēs nevēlamies visu vēl vairāk sarežģīt un uzlikt uzņēmumu pleciem vēl papildus slogu, bet Austrijas iestādes šķiet dara tieši to. Un Protams, tādi pārāk fanātiski regulātori bieži vien savu darbu veids pārspīlētā veidā. Kracas Bildes kundze un tad Švāba kungs un tad uzklausīsim eksperta atbildes. Kraca Bildes kundze, lūdzu, paldies. Es domāju, ka visi, kam ir mazi bērni, ir pieredzējuši tos cīniņus ar maziem bērniem, eh, kas vēlas, eh, piemēram, eh, lai vecāki nopērk konfliktus, brokastu pārslas, jo tur ir, piemēram, kaut kādas zvaigžņu karu filmas figūriņas un citur jūs varat uh, paņemt līdzi Miki Mausi, ja jūs kaut ko nopērkat. Cik daudzi no jums ir nopirkuši šādus produktus, lai tikai, nu, nomierinātu mazās dvēselītes? Es to esmu darījis ļoti bieži. Uh, Eh, Filips arī par to runāja. Mums jādomā, ka bērni, piemēram, ir paši vārīgākie mm, patērētāji un viņus ir, ar viņiem visvieglāk ir manipulēt. Es vēlējos pavaicāt eh, kaut ko Augenhofers kundzei, ko viņi par to domā. Paldies, priekšsādātāji kungs, Šrāba kungs, paldies. Man šie pētījumi šķita patiešām ļoti intriģējoši, bet man ir papildus jautājums par īstenošanu. Kāda ir galvenā problēma, ja mēs runājam par minimālo harmonizāciju? Problēma ir tāda, ka dalībvalsts to var atšķirīgi interpretēt. Un un tādēļ rezultāti man patiešām pā, mani īsti nepārsteidza. Apvienotajā karalistē e, tā tika īstenot kā regula, Vācija un Austrija savukārt to saskaņoja ar savu nacionālo likumdošanu ņemot vērā komercprakses aizsardzību, kā tas ietekmēja patērētājs. Es īsti nesapratu, kā tas negatīvā veidā ir ietekmējis patērētājs. Varbūt jūs varētu sniegt konkrētus piemērus, kādēļ, piemēram, apvienotajā karalistē jūsuprāt īstenošana ir norisinājusies labāk. Paldies! Uh, good. Any other, um... Priekšādātājs turpina. Vai kāds vēl vēlētos izteikties pirmajā diskusiju kārtā? Čērskovska kungs lūdzu. Ļoti lakonisks jautājums par šo sajukumu, runājot par tirgotājiem un uzņēmumiem, ja mēs runājam par uh, dažādām izsoliem tieši saistē par tirzniecību internetā. Ko jūs par to domājat? Kā varētu izvairīties no patērētāja maldināšanas? Ja, piemēram, uzņēmums ir tikai kaut kāds tirgotājs, kas piedāvā otrās rokas preces, lietotas mantas un vēlas radīt uh, iespaidu, nu, ka tas ir ārkārtīgi izdevīgs pirkums un jūs varat daudz ietaupīt, bet patiesībā tā nav. Jo um, šī robeža starp uzņēmumiem un vienkāršiem tirgotājiem internetā bieži vien pat nav gandrīz pamanāma. Paldies! Pirms došu vārdu ekspertiem atbildēji vēlējos eh, pie mums sveikt, eh, piemēram, Giuseppe Mavamonti no komisijas. Viņš eh, visiem komitejas deputātiem ir ļoti labi pazīstamiem. Viņš pa, ļoti labi pazīstams, viņš strādāja pie direktīvas par negatīvu komerces praksi. Vai uh, jūs varētu varbūt izteikties pēc diskusijām? Un tāpat vēlējos sveikt delegāciju no UNP Francijā. Tur ir arī daži um, pārstāv no iestādēm, kas ir tieši saskārušies ar um, negodīgas komercprakses direktīvu, vēlējos jūs šeit arī sirsnīgi sveikt. Un tagad došu vārdu mūsu ekspertiem. Ekspertu komandai es īsti nezinu, kurš pirmais vēlētos runāt. Varbūt profesora Augenhofer pirmā. Un pēc tam kolēģi varēs vēl uzdot jautājumus otrajā kārtā. Paldies, paldies par visiem uzdotajiem jautājumiem. Varbūt, lai precizētu, es vēlējos teikt, ka mēs runājam par pilnu harmonizāciju, nevis minimālo harmonizāciju. Tā ir atbilde Švāba kungam. Es neteicu vai neuzrakstīju, ka, piemēram, apvienotajā karalistē īstenošana ir bijusi labāka vai veiksmīgāka nekā, piemēram, Vācijā vai Austrijā. Uh, Un, protams, eh, ir atšķirīgi, vai regula tiek pārņemta pilnībā, vai tā tiek uh, interpretēta dalību valsts likumdošanas ietvaros. Tātad šeit ir dažādas atšķirības, un mēs varam tās analizēt. Bet es neteicu, ka kaut kas ir labāks vai kaut kāda eh, tehniskā piemērošana ir bijusi veiksmīgāka vienā valstī vai citā. Atgriežoties pie U, pirmā jautājuma par regulāciju saskaņā ar šīm pārstāvošajām organizācijām, protams, ir uh, eh, regulatori iestādes visās dalību valstīs, bet es nevarēju aizsūtīt anketas pilnīgi visām 27 dalību valstīm, un man ir jāatzīst, es nevaru pateikt, ka nezinu, cik labi šī regula konkrēti darbojas, piemēram, Maltā, Igaunijā vai Dānijā. Bet, protams, ir konkrētas, eh, konkrēti konkurētspējas likumi, un jo labāk tie tiek interpretēti, jo precīzāk tie tiek pārņemti, jo mazāk rīcības brīvības paliek eh, šīm pašregulējošām iestādēm. Un apvienotā karalistē situācija atšķiras no Vācijas un Austrijas, jo tur, piemēram, ir kodeksi, kas darbojas jau kopš 1903. gada vai 1909. gada. Vai uh, nākamais eksperts vēlas papildināt? Vai es drīkstu runāt nīderlandiešu valodā? Jā, paldies. Es labprāt vēlējos atbildēt uz otro jautājumu. Žuvēna kungs to uzdeva par perjē minerālu ūdeni. Es vēlējos uh, pavaicāt, vai uz šādiem jautājumiem mēs varam atbildēt, ņemot vērā negodīgas komercprakses direktīvu. Protams, mums ir jārunā arī par patērētāju tiesībām. Tas ir saskaņā ar EK dibināšanas līguma desmito pāntu. Tur ir runāts arī par karteļiem un E, ir runāts par to, e, cik lielā mērā ir pieļaujams e, paust baumas par kaut kādiem uzņēmumiem vai paust apvainojušus komentārus. Tātad varbūt tas daļai sniedz atbildus jūsu jautājumu. Ietvars jau ir atrunāts saskaņā ar EKT un, protams, vajadzētu cīnīties pret šādiem negatīviem komentāriem, kas varētu ietekmēt uzņēmumu reputāciju. Uh, un tajos dokumentos, kas ir mūsu rīcībā, atbildus to netiek sniegta, piemēram, runājot arī par salīdzinošu reklāmu, salīdzinošu reklāmas direktīvu. Un, protams, mums vajadzētu šo problemātiku aplūkot, ņemot vērā arī uh, viedokļu paušanas brīvību, un varbūt nevajadzētu to aplūkot, raugoties caur negodīgas komercprakses redzes lēņķi. Paldies! Um, to come back to the third question on the regulation. Tad atbildot uz 2004-2006 regulu. Otherwise, um, you, don't come... appear, you don't appear on our webcast otherwise. Okay. Jā, citādi jūs neprarādīsieties ekrānā. Runājot par 20, 2004. 2006. regulu par šīm aģentūrām. Um, un sadarbība, ka tas nesniedz tiesības individuāliem patērētājiem. Šeit tiek runāts tikai par sadarbību starp īstenošanas aģentūrām. Atbilstīgi Eiropas komisijas veiktiem pētījumam tas labi darbojas, šī regula labi darbojas, bet ir vēl kādi kavējumi, joprojām tas maksā dārgi. Uh, Kad ir runa par šiem pārobežu jautājumu risināšanu, tur noteikti vēl ir veicami labojumi. Īstenošana labi nedarbojas. Tad arī runāts arī par gaisa, par aviopasažieru tiesībām un arī, kā tas, šīs tiesības īstenošana notiek vāji, un tas pats attiec arī uz šo direktīvu. Un nākamais jautājums par pilnīgu harmonizāciju un par melno sārakstu, kas varbūt tik labi nedarbojas. Es domāju, ka melnā saraksta mērķis ir sniegt tādas vadlīnijas nacionālajām tiesām, lai zinātu, kas ir uzskatāms par negodīgu visos nosacījumos un iesaistītās puses teica, ka arī piemērot šo sarakstu ļoti grūti uh, Jā, bilst dažādiem uh, prasībām, arī pirmā pielikuma 28. punktam, arī jūsu sacītajā par uh, bērnu aizsardzību, kur tiek teikts, ka bērni nedrīkst būt uh, reklāmas subjekti, lai viņi tādēļ pārliecinātu vecākus viņiem kaut ko nopirkt, bet direktīva neko mums nesaka, kas ir bērni, kāda persona tiek uzskatīta par bērnu. Vai tas ir, tā ir persona līdz 7 gadu vecumam, līdz 12 gadu vecumam? Joprojām ir vēl šī brīvā interpretācija un mm, tā nav bijusi īpaši veiksmīga. Par pilnīgu harmonizāciju runājot jūsu gadījums arī šī kupona Dānijā, arī tas līdzīgi Beļģijā un Vācijā arī ties par to sprieda. Spriedumi norāda uz to, ka pilnīgā harmonizācija ir daudz tālāk pār nacionāliem uh, likumiem, nekā varbūt sākotnēji dalība valstis domāja. Es varētu būt vēl vairāk lēmumi pār uh, direktīvas veiksmīgu īstenošanu un piemērot esošās nacionālās tiesība aktus direktīvai. And then with city guys, I think... Met betrekking tot de vraag <clears throat> naar de praktijken van bedrijven die zogenaamde city guides. Uh, Par uh, uzņēmumiem. Piemēram, pirms pusotra gada Šeit mēs eh, runājam par kādu ziņojumu un vēlējos eh, jums to atsaukt atmiņā par uh, maldinošu un salīdzinošu reklāmu. Ir arī uh, negodīgs komercprakses, uh, negodīgs tirzniecības. Uh, direktīva, un tur ir melnais saraksts, kur ir norādīts uz konkrētām B2B eh, praksēm, kas ir uzrakst, uzskatīts par nepieļaujamām, un, piemēram, klientiem tiek piesūtīti rēķini, kas nemaz nav uh, rēķini, un mazāki uzņēmumi Eiropā pēc tam vienkārši tiek apkrāpti, un es domāju, mums noteikti vajadzētu norādīt uz šādiem pārkāpumiem un atminēsimies tos priekšlikums, ko paši esam izteikuši šajā jomā. Paldies! Tad vēl jautājumu par bērnu aizsardzību. par eBay arī eh, tirzniecības tiesībām, kāds piemērojas patērētājiem par bērniem runājot, atgriezīšos pie 28. punkta pirmajā pielikumā, kur teikts, kā jebkura reklāma, kas mudina bērnus iegādāties reklamētas preces negodīgi pie noteiktiem nosacījumiem, ir arī direktīvas nosacījumi, kur tiek runāts par bērnu aizsardzību, piektais pāns, otrais punkts B apakšpunkts, kur tiek teikts, ja ir īpaši patērētāja grupa tiek uzskatīta par mērķa auditoriju, tad ir jāpārdomā, vai tā ir īpaša grupa, piemēram, ļoti jauni patērētāji Direktīva atbalsta to ideju, ka ir patērētāja grupas, kur ir nepieciešama īpaša aizsardzība, bet, nu, protams, tas ir atkarīgs vai tiesa to piemēros. At par uh, lietoto preču tirzniecību, piemēram, internetā eBay. Ļoti grūti lemt, kad patērēt vietā, kad persona vairs nav patērētājs un kad viņš kļūst par uh, uzņēmēju. Tad, tad šī ir tā problēma. Vai persona ir patērētājs vai pārdevējs, piemēram, Vācijā. Ja persona ir pārdevējs e, eBay, tad viņš tiek uzskatīts par uzņēmēju. Ja būtu vairāk vadlīnija direktīvā, kad tiesas spriedums par to, kad mēs varam un kā nodalīt personu, vai tas ir patērētājs vai uzņēmējs. Vai vēl kāds vēlas ko sacīt, vai pārējiem ekspertiem, kas sakāms? Vēl ir nedaudz laika ja kāds vēl vēlas runāt. Bet tagad varbūt komisijas pārstāvjiem vārds dažiem komentāriem da, arī par šo maldinošo reklāmu. Ļoti interesants jautājums un arī par CPD īstenošanu, ievērošanu. Bija interesanti materiāli, vēl neesam iepazinušies ar tiem, bet mums vēl noteikti būs laika ar tiem iepazīties. Interesanti komentāri jūs analīzē pāri CPD īstenošanu. Arī komiteja iepriekšējā parlamenta mandāta laikā uh, skatīja šo jautājumu. Nu, un nu, tikums lūdzu komentārs. Thanks very much, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Paldies uh, šai komitejai par to, kā esat uh, skatījušies interesantos pētījumus, um, kur sniedz interesantu, liederīgu informāciju par mm, ne, dažām negotīgām komerces praksēm, kas notiek internetā. Tur ir arī interesants pārdomas pār piemērošanas dārbības jomu. Kāda ir šai direktīvai? Tas nedz arī pārskatu pār iespējamām grūtībām, īstenojot likumdošanu dalību valstīs. Esmu nu, Droši kā arī Žavēnkungam šis pētījums, šie pētījumi būs ļoti lā, liederīgi ziņojumi uh, sagatavošanā. Tajā pat laikā tie tiks, mēs arī tos ņemsim vērā, sagatavojot ziņojumu pār negodīgo komercprakšu direktīvas īstenošanu. Šī ziņojums par šīs direktīvas ieviešanu tiks izstrādāts nākamgad. Es gribu pie, pakavēties pie uh, juridiskās noteiktības un īstenošanas par uh, īstenošanu direktīvā har tiek harmonizēta dalību valstu pamatnormas par negodīgās komercprakses direktīvu. Tāpat laikā arī neiejaucoties uh, šajā īstenošanas sistēma praksē dalību valstīs, jo juridiskās tradīcijas dalību valstu Tīs ir atšķirīgas no vienas puses. Ir, piemēram, tādas valsts kā Vācija, eh, kuri noteikti tāda privātās īstenošanas sistēmas, un ir apvienotā karalista vai Itālija, kur galvenokārt ir spēkā tāda valsts īstenošanas sistēma. Kā tas ir minēts arī mūsu paziņojumā par īstenošanu, par, par eh, pārtērētāju tiesību īstenošanu ar efektīvu patērētāju tiesību īstenošanu. Eh, tur ir nepieciešama šis optimi, optimālais sajaukums ar privāto un valsts īstenošanu. Valsts īstenošanai vajadzētu būt tā kā dominējošākai. Mēs domājam, ka būtu ideāli, ja pētījumos arī tiktu ņemtu vērā to valstu pieredze, kas laicīgi transponēja direktīvu, piemēram, Īrija un Itālija arī, kur uh, valsts iestādes, valsts īstenošanas iestādes sasniedz lieliskus uh, rezultātus. Uh, transponēšanā tik samazināts arī, piemēram, uh, sodu apjomi. Uh, par eh, patriotismu ievērošanu un tam līdzīgi par juridisko noteiktību. Šī ir pamat direktīva, horizontāls tiesība akts, kur savu dažkārt ir visai abstrakti koncepti, kā tas ir minēts arī pētījumos, piemēram, šī profesionālā labticība. Mēs uzskatām, ka parunājot arī par pie, direktīvas piemērošanu, šī juridiska noteiktība jau ir. Šis vadlīnijas dokuments komisija publicēta pagājušajā gadā. Dokuments arī tiks atjaunināts ar laiku. Bet arī šeit atsaucos uz juridisko pamatu kādu mēs esam iecerējuši izveidot sākot ar šī gada novembri. Tajā būs salīdzinošie tabula spriedumi un nacionālā uh, likumdošana tiks salīdzināta. Un vēl arī, kas jāpaturprātā, tā kā laiks iet uz priekšu, būs aizvien vairāk tiesu spriedumu Arī Eiropas kopientiesā arī tā ir ļoti aktīvi jau darbojas direktīva interpretēšanā. interpretēšanā. Uh, Un tas arī stiprinās juridisko noteiktību, lai mēs visi kopīgi varētu vienā veidā interpretēt šos direktīvas nosacījumus. Jāpatur prātā, ka tikai dažas dalība valstis ir transponējuši direktīvu laicīgi. Lielākā daļa dalība valsts ļoti novēlo transponējuši direktīvu, un dažas dalība valsts bija pat ļoti lēnas direktīvas transponēšanā. Un noslēgumā ar šo pārobežu īst, eh, tiesību īstenošanu. Mums rīcībā ir mehānisms, ir um, patratē aizsardzības īstenošanas, uh, īstenošanas regula, kur tiek runāts tieši par pārobežu pārkāpumu gadījumiem. Komer, negatīvo komerces prāks direktīvā tiek runāts par uh, eh, šīm patērēta tiesība kopumā. Par kolektīvām interesēm. Ja iestādi, kur patērētāji, kuri cieši no negodīgas komerces prakses, un ka šo iestādi informē patērētāji, un ja tas ir radījis lielu um, zaudējumu patērētājiem savā dalībvalstī, tad šī iestāde var lūgt pēc kādai citai iestādei, atbilstīgai iestādei tajā dalībvalstī, kur atrodas pārdevējs. Un tad eh, tajā valstī, kur atrodas uh, Uh, pārdevējs uh, attiecīgās valsts iestādē būs jāizskat šī prakse, un ja šī komercprakse bija negodīga, tad šī uzņēmē darbība ir jāslēdz. Bet tad arī šeit tiek runāts par kolektīvām patērētāju interesēm. Paldies! Good. Well, thank you very much indeed. Uh... Paldies! Paldies uh, visiem mūsu ekspertiem un arī komisijas pārstāvim. Paldies visiem! Tā, tagad es došu vārdu referentam, varbūt, ka jūs apkoposiet šeit dzirdētos viedokļus, un ja vēl kāds gribēs uzdot jautājumus, tad mums cer paliks tam arī laiks. Un tomēr, e, iespējams, ka būs tāda, kur vēlas iepazīties ar ziņojumu, un tad varbūt parādīsies jautājumi, jā, bet varbūt e, Žvāna kungs varētu apkopot dzirdēto un pateikt, kāds ir laika grafiks. Jā, Paldies, priekšsētāji kungs, uzklausot arī. Uh, šīs dienas diskusijas un iepriekšējās diskusijas sanāksmēs es izdaru sekojuši secinājumus. Pirmkārt, šī saiknes starp reklāmu un patērētāju ir jāizsvērās no divām lietām. Tas, ka mēs vienkārši reklāmu krāsojam melnā krāsā, pasakām, ka tā ir slikta un viss, protams, ka mums nav, nebūtu jākrīt šajā galējībā, un tāpat laikā nevajadzētu būt naiviem. Uh, uzskatīt, ka viss ir ļoti labi un brīnišķīgi. Un visbeidzot, reklāma ir nepieciešama kā ekonomikas stimuls un arī patērētāju izvēlei. Tā sniedz patērētājiem brīvību, protams, pie nosacījumiem, ka tā ir lojāla un ka tā būtu pārskatāma. Tajā pat laikā iniciatīvas ziņojumā mēs jau brīdi par to runājam arī iepriekš, uzvērkungs par to runāja, mūs ierobežo laiks un īpaši arī vieta. Protams, tika ziņojumiem jābūt ļoti īsam. Izstrādāt ziņojumu pār reklāmu ieteikumu uz patērētāju izvēlu un to izdarīt tikai trīs, četrās lapas pusēs ir nepieciešams, protams, izdarīt uh, izvēli. Un izvēle tad būtu sekojoša. Vispirms Protams, tas jau izskanēja šeit vairāk kārt jautājums par eh, vismazāk aizsargāto cilvēku aizsardzību. Likuma mērķis ir aizsargāt vājākās sabiedrības grupas, un tam īpaši būtu jāpievērš uzmanību. Otrkārt, tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs elements Tehnika ļoti ātri attīstās, komunikācijas līdzekļi attīstās, reklāma attīstās ļoti ātri. Kurš gan būtu ticējis pāris gadus atpakaļ, ka privāto ēpastu vēstuļu lasīšana, jo tas jau notiek šodien, ļaus jums nosūtīt attiecīgu uh, reklāmu, ņemot vērā jūsu interešu loku. Kurš būtu domājis, ka arī sociālo vietņu attīstība arī varētu radīt jaunus uh, reklāmas veidus. Reklāmai internetā. Varbūt tas būs otrs šī ziņojuma elements mm, - internetā esošās reklāmas ieteikumu uz patērētājiem. Un treškārt, mēs ļoti labi saprotam, ka jo vairāk šī reklāma kļūst tāda smalkāka, tiek izmantot aizvien um, uh, smalkāka tehnika, tāpat laikā aizvien vairāk iejaucas pilsoņa privātajā dzīvē. Par to patērētiem pilsoņiem būtu jābūt līdz kursā par to, kādu informāciju tas saņem. Tātad trešais punkts būtu par šo ļoti plašo tādu aspektu, tāds pedagoģisks aspekts tas būtu, un ko minēja arī komisija, ļoti precīzi tas viss ir jādara arī izvērtējot negodīgās komercprakses. Direktīvu ir jāņem vērā arī šīs direktīvas rezultāti mācības, un to arī mēs darīsim, arī pateicoties jūsu ekspertu dotajai informācijai. Lūk, tā esmu iecerējis strādāt. Ziņojums tiks prezentēts komitejā pirmoreiz 13. septembrī. Termiņš grozījumiem ir oktobra sākums. 5. oktobrs man tika piedāvāts Balsojums IMCO varētu notikt oktobra beigās, 26. un 27. oktobrī. Es nezinu, vai jums priekšsēdi ir šādi paši datumi. Tas man liekas ļoti labi un piemēroti. Paldies! Yes, well, thank you very much indeed. Paldies, paldies! Ieraudzīsim, lai darba grafiks būtu tāds, lai mums būtu nepieciešamais laiks darbā pie šī svarīgā ziņojuma. Tāpat laikā pētījumi. Mums šeit ir ļoti daudz materiālu, kas ļaus arī apdomāt vairākus aspektus par patērētāju tiesību direktīvu. Bija ļoti labi arī Montī kungam atgādināt, ka nākamgad komisija nāks klajā ar pārskaitu pār negodīgo komercu prākšu direktīvu, un šī komiteja ļoti gribētu būt iesaistīta šajā darbā. Arī dokumenti, kur iesaist šajā procesā. Pateicos kos, uh, ekspertu komandai. Liels paldies, ka esat šeit ieradušies un mums sniedzat šo informāciju, kas mums noderēs arī turpmākā darbā. Liels paldies! Tādējādi noslēdz sanāksmi. Komiteja atsāks darbu šo pēcpusdienu pulkstens 15. Atgādinu, ka mēs nebūsim vairs šajā zālē. 3E2 ir mūsu zāle ASP ēkas daļā. Pēcpusdienā skatīsim divus jautājumus. Turpināsim Eiropas standartizācijas jautājumu. 3.45. Tanzērīkums nāks lejā ar savu ziņojumu par civilu likumiem. Stokholmas rīcības plānu un beigsim darbu pulksten 16.30. Tiekamies, paldies!